Katrā ziņā mērķis ir vairāk kravas, vairāk pasažieru pārvadājumu tieši pa dzelzceļu, lai mēs šeit varētu ekoloģiski ziņā. Toties. Prezident. I... Priekšādātājs turpina. Like to... Es gribēju kolēģi jūs lūgt izteikties lēnāk. Tulki vienkārši netiek jums līdzi. Žālojiet mūs. Un to saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Saidam Elkadravī, viņš pārstāv sociālistu un demokrātu grupu. Eh, Paldies, priekšsādātāji, godātais komisāri kolēģi. Uh,